sistēma un arī nākotnē pilnībā ir uh, jācenā visot izpildu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies Kalasa kungam. Tagad ir sagatavoti seši rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem balsosim pēc uh, tam, kad būs noslēgušās diskusijas par nākamo darba kārtības punktu. Tagad runāsim par Ugandu un uh, eh, Dēvida Kato slēpkavību. Sākumā došu vārdu rezolūcijas autoriem pirmās pusotru minūtu Lunačekas kundze. Priekšsēdētāji kungs, eh, komisāra kungs, dāmas un kungi, es domāju, ka jebkurš no mums būtu vēlējies, lai Dēvids Kato pirms dažām nedēļām netiktu nogalināts. Nē, Mēs vēlētos, lai viņš varētu ierasties uh, pie mums, uh, tā kā pagājušā gada novembrī, un uh, runāt par geju un lesbiešu tiesībām Ugandā. Un viņš varētu arī pastāstīt, ko darīt, lai šo kliedzošo situāciju mainītu. Mēs labprāt vēlētos, lai viņš joprojām dzīvotu un nekļūtu par brutāls slepkavības upuri. Deivids Kato savā valstī Ugandā iestājās par cilvēku tiesībām. Viņš cīnījās par lesbiešu, geju, biseksuālu un transseksuālu seksuāla persona tiesībām un <clears throat> mēs eh, sešu um, grupu starpā vienojāmies, ka rezolūcijā nosodīsim Deividu Kato slepkavību un pieprasīsim, lai Ugandas valdība, kā arī reliģiskie līderi, beidzot eh, beigtu šo cilvēku mūsināšanu un beigtu sludināt vardarbību pret lesbietēm un gejiem. Un lai viņi parūpētos par to, ka gan lesbietis, gan geji, gan biseksuāli, gan arī transseksuāli Ugandā varētu dzīvot mierīgi un nebaidoties par savu dzīvību. Mēs arī uh, nesam savu atbildības daļu, cīnoties par šo cilvēku tiesībām. Mums ir jāturpina Kato kunga atstātā mantojuma turpmāka nešana. Uh, Es domāju, ka tieši tādēļ ir jāparūpēs, lai mūsu ārlietu ministri Katrīna Eštone savā jaunizveidotajā dienestā tāpat cīnītos par šīm tiesībām un izmantotu um, rīku kasti, kas ir paredzēta tieši geju un lesbiešu tiesību aizsardzībai katrā valstī. Paldies! Uh, tagad Marīka Šāka uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkungs, dargie kolēģi! Resolution on... Šodien mēs runājam par LGBT eh, tiesībām Ugandā jau trešo reizi šajā sasaukuma laikā ir notikusi Dēvida Kato slepkalība. Viņš tika brutāli nogalināts. Mums ir jāvēršas pret LGBT diskrimināciju visā pasaulē un, protams, arī Eiropā. Dēvida Kato slepkavība ir noziegums un tā ir jāizmeklē. Šī slepkavība ir jāizmeklē eh, bezparteiski, neitrāli un godīgi. Ir jāvēršas pret šiem neiecietības uzplūdiem draudiem un ir jāanalizē cilvēku uzvedību valstī un ir jāmaina viņu domāšanas paradigmas. Arī Ugandas parlamentārieši varētu spēlēt savu lomu aizstāvot uh, pilsoņus, nevis sarīdot tos citu pret citu. Īstenībā, uh, liberāļu un demokrātu grupa aizvien no jauna eh, LGBT tiesību jautājumu ievieto darba kārtībā. Mēs lūdzam, lai šo cilvēku tiesības tiktu aizsargātas, un mēs neklusēsim. Mēs ceram, ka tie dal, parlamenta deputāti, kas kādreiz tā eh, visai kūtri aizstāv geju un lesbiešu tiesības, padomātu par to, ka cilvēku slepkavības nekad nav attaisnojums. Mums ir apņēmības apņēmīgi jānosoda geju un lesbiešu diskrimināciju un slepkavības. Un tas ir salīdzināms ar diskrimināciju pret citām sabiedrības grupām, prie, piemēram, pret kristiešiem citās pasaules valstīs. Mums ir jāparūpējas, lai uh, geju un lesbiešu tiesības tiktu ievērotas par visiem 100%, arī Ugandā. Paldies! Paldies eh, Šākas kundzei, un tagad uz vienu minūti eh, Čārls Tānoks. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dēvids eh, Kato cieta no neiecietības un naida, kas valda pret visiem gejiem un lesbietēm Ugandā. Jāņem vērā, ka parlamentārieši šo situāciju tikai pasliktina. Vairāki deputāti Ugandā pat vēlējās piespriest nāves sodu homoseksuālistiem, vēlējās to iekļaut likumdošanā. Nu, ir vienkārši tāda liekulība, un, protams, nav nekāds brīnums, ka šādā liekulības gaisotnē Dēvids Kato uh, bija apdraudēts. Viņš uh, aizsargāja geju un lesbiešu tiesības, un uh, tabloids Rolling Stone uh, viņa un daudzu citu uh, geju un lesbiešu tiesību aizstāju vārdus vienā savā numurā vienkārši publicēja un pakļāva šos cilvēkus vēl lielākam riskam. Es ceru, ka Eiropas parlamenta delegācija Pan-Afrikas parlamentā uh, piedāvās konkrētus instrumentus un uh, paudīs savu nosodījumu un riebumu par Deivida Katos slepkavību. Mums ir jāturpina aktīvāk rosināt cilvēku tiesību uh, iedzīvināšanu šajās valstīs, un tam ir jānotiek pilnīgi visos kontinentos. Paldies Tanukungam, un tagad veržā kundze 1 minūte un 30 sekundes. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Te šī trešā Eiropas parlamenta rezolūcija kopš šī mandāta sākuma, kur mēs runājām par diskrimināciju par um, LGBT kopienu Ugādā. Šeit mēs runājam par Dāvidu Kato, viņa slepkavību arī nosodīja NVO un starptautiskās instances. Kato kungs bija simbols cīņā pret homofobiju savā valstī Ugandā un arī nosodīja likumdošanu, kur uh, veicina homofobiju uh, homoseksualitātes nosodīšanu un ieslodzīšanu par to un pat mūža ieslodzījumu piespriešanu. Mums ir viņš jāgodina un uh, tad jādomā arī par visiem tā, tiem cilvēkiem, kuri uh, vārdi, uh, fotogrāfijas adresi tiek publicētas. Uh, šī vārdarbība nav pieņemama, un to uzsver arī reliģijas pārstāvi. Rīt uh, notiks Ugānas prezidenta vēlēšanas. Tur ir astoņi kandidāti, un iepriekšējais prezidents jau izsakās, ka pārliecināts, ka tiks pārvēlēts, un viņš iemetīs uh, cietumā visus, kas apšaubīs vēlēšanu rezultātu. Šī vēlēšanas ir iespējas, lai atgādātu Ugandas valsti, ievērot savus uh, apņemšanās cilvēktiesību jomā un arī norādīt, ka diskriminācija, lai kā tā arī būtu pret LGBT kopienu, ir nepieņemamas. Mums viss visiem ir arī jāicina prezidentu uh, atcelt jau kādu kriminālu vajāšanu un uh, kriminalizēšanu attiecībā homoseksuālistiem. Paldies, Veržā kundzei! Es vēlējos atgādināt vēlreiz, dārgie kolēģi, Mums te ir tāda podziņa slow down, un tulki dara pavisam, eh, nu, visu, kas ir viņu spēkos. Un tulkojums nekļūs labāks, ja jūs vienkārši savas runas šeit nolasīsiet, un jūs jau lasāt divreiz ātrāk, nekā jūs normāli varat parunāt. Tādēļ lūdzu eh, runājiet lēnāk, un tad kolēģi varēs jūsu teikto pārtulkot ļoti skaisti visās oficiālais valodās, jo ja jūs šādi te ātri lasīsiet, tad jūs jūs varēs saprast tikai tie, kas saprot jūsu dzimto valodu. Paldies tagad, Kelī kungs, uz vienu minūti. Diemžēl runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Es atvienojos, bet eh, tas, cik eh, daudz runāšanas laika jums tiek piedāvāts, tas nav manā pārziņā, saka priekšsēdētājs. Eh, Herr Kollege Kelly. Kolēģi Kelly, lūdzu, priekšsēdētāja kungs tie, kas dzīvo attīstības pasaulē šī atšķirība starp mums un, piemēram, Āfrikas daļu, kas atrodas zem Sahāras tūkstneša, ir ļoti milzīga. Dēvids, ka to ir ļoti spilgts piemērs šādai dzīves uztverēji viņš eh, aizstāvēja LGBT eh, kopienu, bet eh, tabloids Rolling Stone publicēja viņa personas datus un fotogrāfijas un teica, ka ir jāturpina šie cilvēki vajāt, un viņš tika noslapkavots 26. janvārī. Tāpat 2009. gadā tika pieņemts likums pret uh, homoseksuāļiem, un tur tika noteikts, ka homoseksualitāte ir nelikumīga, un viņi var tikt ieslodzīti līdz pat 40 gadiem. Un cilvēki, kas uh, neuzrādīs homoseksuāļus eh, savā kopienā, var tikt arī ielikt cietumā līdz pat trim gadiem. Mums Eiropas līmenī ir jādiskutē par šiem pārkāpumiem un jāparūpējas, lai homoseksuālas tiesības tiktu ievērotas. Paldies! Paldies Kelī kungam! Tagad Kešmen kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Tas vienmēr ir ļoti skumji, kad mums ir jāpieņem rezolūcija par kāda uh, cilvēktiesība aktīvista nāvi. Un tas ir vēl skumjāk, jo tāpat kā daudz citi kolēģi, es ar viņu tikos pagājuši gadu parlamentā, kad viņš bija ieradies pie mums, lai cīnītos par Ugandas uh, eh, homoseksuālu tiesībām. Kā gejs es arī vēlos pateikties Eiropas. Eiropas parlamentam par to, ka šī rezolūcija ir izstrādāta un e, nosaka, ka beidzot ir jāpieliek punkts šai diskriminācijai pret LGBT. Mums ir jāparūpējas, lai Dēvida Kato nāve ne, nepaliktu nesodīta. Noziedznieki ir jāved taisnas tiesas priekšā, ir jācīnās pret šo e, pilnīgi bezjēdzīgo jaunā cilvēka slepkavību, bet ir jāparūpējas par tiesiskumu visā Āfrikas kontinentā kontinentā, jo Tanuka kungs pilnīgi pareizi pateica, ka uh, pilsonisko brīvību un cilvēktiesību gadījumā mēs esam bijuši pārāk piekāpīgi, vai tas koloniālisms, ko mēs viņam esam uzspieduši ar uh, savu uh, izpratni par pasauli, ļaus uh, viņiem attaisnot uh, šo homoseksualitātes. Uh, uh, kriminalizēšanu, piemēram, Ziemeļnigērijā, Somālijā, Sudānā un Mauritānijā. Mēs nevaram pieļaut eh, šādu eh, aizspriebu, aizspriedumainību un diskrimināciju. Mēs parlamentā uzstājamies to vārdā, kam diemžēl ir laupīta valoda. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad uh, uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmā Kretūkundze, lūdzu. Mulțumesc, într-adevăr, cred că discuția privind încălcarea drepturilor minorităților. Lielas paldies! Es arī uzskatu, ka šīs. Um, šīs diskusijas par homoseksuālu tiesību pārkāpšanu ir ļoti nozīmīgs. Mums ir jādomā par to, kādus instrumentus mēs varētu izmantot, lai cīnītos par cilvēktiesību ievērošanu šajās valstīs, un mums ir jādomā, cik lielā mērā mēs varam izdomāt Eiropas diplomātiju šajā jomā. Tieši tāpēc mēs sagatavojam rezolūciju par homoseksuāļu tiesībām Ugandā, un par eh, noziegumiem, kas tiek īstenot attiecībā uz šo seksuālo minoritāti. Ir nožēlojami, ka ir izdarīta šāda slepkavība, un ir nožēlojami, ka Eiropas Savienības dalībvalsts nevēlas izmantot tos instrumentus, kas ir to rīcībā, lai vērstos pret šādu veidu noziegumiem. Uh, Es domāju, ka mums ir jāpieprasa no Ugandas varas iestādēm, lai tās ievērotu pamatiesības, lai tās nodrošinātu pienācīgu izmeklēšanu un novērstu šādu noziegumu atkārtošanos nākotnē. Es domāju, ka mums ir jāaicina komisija daudz ciešāk iesaistīties šādu situāciju risināšanā. Paldies! Paldies Kretu kundzei un tagad vārds Tainas kundzei uz vienu minūti. Godātie kolēģi, šodien mēs jau pieņemam trešo rezolūciju, kas vērsta pret homoseksualitātes kriminalizāciju Ugandā. Eh, nelielā laika sprīdī īstenībā eh, mazgadīgie un eh, arī vecā gadagājuma homoseksuāļi ir pasludināti par tādu kā vieglu medijumu Ugandā ir eh, jāņem vērā, ka Rolling Stone uh, tabloīds uh, rīkojās nepieļaujami vienkārši piekaļot pie kaunas taba simtiem homoseksuālistus, uh, publicējot to vārdus uh, savās lapusēs. Šie cilvēki tika. Uh, Um, pakļauti draudiem, un Dēvids Kato dienas laikā uz uh, ielas tika nogalināts ar vairākiem āmuru sitieniem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki joprojām tiek apcitināti tādēļ, ka viņiem ir savādāk seksuālā orientācija. Mums ir uh, jā, jāparūpējas, lai uh, noziedznieki tiktu tiesāti, un Ugandai steidzam ir jāpārskata sava likumdošana. Paldies! Paldies Teinas kundzei, un tagad Romēvas Iruēdas kungs uz vienu minūti yo me sumo a la tristeza y a la emoción y sobre todo a la indignación por el asesinato. Es varu vienīgi piekrist tiem, kas paud savu sašutumu par to, ka ticis noslapkavots Deivids Kato. Mēs šeit cenšamies pateikt to, ka mēs esam gatavi cīnīties par šādu veidu slepkavībām. Runa ir par slepkavību un par vajāšanu, kas tiek vērst uz um, homoseksuāļiem. Runa ir par valstīm, kurās homoseksualitāte bieži vien tiek nosodīta, un es domāju, ka mums ir jācenšas visos veidos vērsties pret šāda veida noziegumu izdarīšanu. Mums ir jāizteno pasākumi, tā skaitā arī ekonomiski pasākumi. Mums ir jādomā arī par to, lai šie cilvēki, kas tiek vajāti savā valstī, varētu būt droši patvērumi cita vieta. Mums ir, cik ilgi mums vēl būs jānožēlo vairāk cilvēku slepkavību, pirms mēs sāksim rīkoties. Paldies, paldies Romēvis ir veids kungam. Tagad vārds Šenets kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji. Trešo reizi mēs runājam par šo valsti Ugandu, kurā tikai dažu mēnešu laikā ir pieļaut vairāki nozieguma attiecībā pret homoseksuāļiem. Runa te nav tikai un vienīgi par cilvēktiesībām, kas jānodrošina vienai cilvēku grupai. Nē, runa ir par vispārējām cilvēku tiesībām, bet, protams, ka minoritātes ir visvieglāk ievainojams un visvairāk neaizsargāts. Es domāju, ka mums ir atkal un atkal jāpaceļ savas balsis, vēršoties pret eh, šāda veida noziegumiem. Un jau atkal Eiropas parlamentam ir jārunā vienā balsī. Protams, mēs varam katrs eh, nedaudz eh, norādīt uz precīzākiem aspektiem atkarībā no politiskās grupas, bet kopumā mums ir jāatbalsta cīņa pret šādu veidu noziegumiem. Mums ir jānodrošina arī tas, ka šie cilvēki, kas cīnās par savām tiesībām, var brīvi iesaistīties politiskajā dzīvē. Paldies! Paldies Šaņecka kungam! Tagad runātāji savā vārdā. Vārds Senišķiņas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Dēvida Kato slepkavība viena no zināmākajiem cilvēktiesību cīnītājiem slepkavība ir naids pret homoseksuāļiem. Pat ja vainīgais tiks sodīts, šis te naidīgums joprojām pastāvēs un cilvēki joprojām tiks diskriminēti. 38 Āfrikas valstis uzskata homoseksuālismu kā noziegumu. Četrās valstīs homoseksuāliem cilvēkiem piespiež nāvis sodu. Mums nevajadzētu pieļaut šādu te sodu piespiešanu, cik daudz cilvēkiem vēl ir jāiet bojā, cik daudz asins vēl ir jāizšķiež, lai starptautiskā kopiena vērstos pret šīm valstīm, pieprasot mainīt likumdošanu. Mums ir jāraugās arī uz baznīcas lomu Un šobrīd tiek runāts par homoseksualitāti tā, it kā tas būtu, tā būtu ārstējama slimība. Paldies! Paldies, Senšins kundzei! Es nu pat dzirdēju, ka bija vēl viena minūte atlikusi pie politiskajām grupām nepiedarošajiem deputātiem, tādēļ es vienam no viņiem vēl varu dot vārdu. Paldies. Uh, viens uh, izteikums par procedūru uh, pirms pāriešu pie savas runas. Mums jau trešo reizi teica, ka mēs varēsim izteikties, bet mēs šādas tiesības nesaņēmām tikai tādēļ, ka mēs nepiedaram nevienai politiskai grupai. Tas nenozīmē, ka mūs drīkst diskriminēt. Paldies. Tagad sākšu savu runu. Vēlējos tagad uzteikt Davidu Kato par viņa drosmi, par to, ko viņš ir paveicis Ugandā. Viņš nevien aiz aizstāvēja savas tiesības, bet arī visu LGBT cilvēku tiesības gan Ugandā, gan visā Āfrikas kontinentā. Tādēļ ir ļoti skumji, ka viņš pagājušā gada oktobrī ieradās parlamentā un uh, eh, Sap, laika mēs viņu neuzklausījām pietiekami uzmanīgi. Startautiskā kopiena uh, arī dzirdēja viņa sūdzības, un tagad viņš ir gājis bojā. Eiropas Savienības sniedz palīdzību Ugandai. Es ceru, ka pēc eh, vēlēšanām mēs pārskatīsim savu attieksmi pret šo valsti un mums ir jāparūpējas, lai cilvēki, kas ir piederīgi LGBT kopienai, tiktu amnestēti. Un visbeidzot, ir ļoti e, skumji, ka pašreizējā Ungārijas prezidentūra Ungāri ir nolēmuši aizliegt eh, geju un lesbiešu gājienu šogad. Paldies! Paldies Sinklēras kundzei. Mir wird gesagt, dass die Übermittlung ihrer Redezeit. Sinklēras kundze. Sinklēras kundze. Sinklēras kundze. Es runāju ar jums. Mir wird gesagt, dass. Man teica, ka jūsu darbinieki nenosauca, cik ilgi jūs vēlēsieties runāt. Un tad es varu teikt, ja Eh, jūsu asistenti eh, man eh, iesniedz nekorektu informāciju, tad es arī tur nevaru neko darīt. Tā tad es personīgi parūpēšos par to, lai viss tur tik noskaidrots, tā tad kas tur īsti bija noticis. Paldies, tagad ir brīvā mikrofona procedūra, pirmais Silvēstrisa kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, Dēvida Kato slepkavība ir jānosoda. Mums eh, tas ir pietiekami skaidri jāpauž ES vārdā. Un tā ir tikai viena epizode eh, daudzu traģēdiju vidū. Eh, šie cilvēki cieš no diskriminācijas, un tie nav tikai homoseksuālisti, arī kultūrālas, etniskas un reliģiskas minoritātes cieš no diskriminācijas un vardarbības. Mēs tikai nesen runājam par koptu priesteriem Aleksandrijā, Eģiptē, kas gāja bojā tikai tādēļ, ka Viņi vēlējās eh, organizēt lūgšanu baznīcā. Un jāņem ja vērā, ka eh, tā ir bīstama valsts. Protams, ir eh, daži spēki, kas vēlas aizsargāt savas ekonomiskās intereses, kas viņiem ir aizstāvāms Ugandā. Eiropas Savienībai ir uh, jāanalizē situācija Ugandā. Mēs pieprasām, lai viņi iedzīvinātu pilsoniskās tiesības un cilvēktiesības, un mums vienmēr tas ir jāatgādina arī ārpus šī kontinentu robežām. Paldies! Jatenmākī kundze uz vienu minūti. And priekšsēdētāji kungs, naids un cilvēktiesību bradāšana eh, vēršanās pret seksuālajām minoritātēm pieņems spēkā. Deivida Kato slepkavība Ugandā atkal ir viens ļoti bēdīgs diskriminācijas un brutalitātes paraugs, un seksuāls minoritātes, diemžēl, ar to sastopas dien, dienā. Kato kunga slepkavība ir rūpīgi jāizmeklē, izmeklēšanai jābūt neatkarīgai, un tā persona vai personas, kas ir atbildīgas par šo noziegumu, ir jātiesā mēs uzzinājām, ka dažas instantes, eh, piemēram, eh, šis Rolling Stones tabloīds, ir uh, cilvēkus musinājuši un teikuši, ka Dēvids, ka to ir jānoslapkavo. Es domāju, ka tas arī ir jāizmeklē. Priekšsēdētāja kungs, man integrit, Ugandas eh, ētikas un integritātes eh, ministra izteikumi sagādāja riebumu, jo viņš teica, ka īstenībā homoseksuālistiem nepienāks cilvēktiesības. Paldies uh, eh, Jetermākī kundzei, un tagad pēdējā uzstāsies Tūnas un Koenštains kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Domājot par Ugandu. Un domājot par to, cik daudz šī valsts ir cietusi, Domājot par cilvēktiesību pārkāpumiem, es vēlos pateikties visiem tiem kolēģiem, kas pievērsuši uzmanību šiem nodarījumiem. Bet mums ir jārunā arī par naida kurināšanu un pie kā tas noved. Tas viss sākās ar tabloīdu, kas publicēja datus par um, Kato kungu un citiem cilvēkiem. Tas arī noved pie šīs slepkavības. Bet šāda naida kurināšana ir vērojama arī Eiropas Savienībā. Tā piemēram, kāda interneta vietne, kurā tiek publicēti dati eh, par cilvēkiem, kuriem ir citāda reliģiskā piedarība, kuriem ir citāda seksuālā orientācija. Tādējādi eh, notiek vēršanās pret šīm minoritātēm. Mums ir jāaizsargā cilvēktiesības ne tikai ārpus Eiropas Savienības, bet arī šeit Eiropas Savienības iekšēnē. Paldies! Paldies Tunis un Hoņšteins kundzei. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un tagad došu vārdu Kalaskungam, kas noslēgs diskusijas. Priekšsēdētāji, cienamie deputāti, es vēlos vispirms pieminēt Dēvidu Kato. Viņš bija drosmīgs cilvēktiesība aizstāvis un nesautīgs LGBT tiesību aizstāvis. Tieši tāpēc viņa dzīvībai draudēja briesmas kopš oktobra, viņa vārds un fotogrāfijas, tāpat kā citu LGBT personu fotogrāfijas un dati tika publicēti Ugāns tabloidā Rolling Stone ar virsrakstu Pakariet viņus. Protams, līdz ar to šo cilvēku dzīvības tika pakļautas briesmām. 3. janvārī tiesa nolēma, ka šis tabloids ir pārkāpis konstitucionālās tiesības uz personīgo brīvību. Tas bija Kato pēdējais pasnieg, sasniegums. Pavisam drīz pēc tam viņš tika nogalināts. Starptautiskā kopiena aicināja Ugandas varas iestādes pienācīgi izmeklēt Dēvida Kato slepkavības gadījumu un panākt visu iespējamo, lai nozieguma izdarītāji tiktu saukt pie atbildības. Dēvids Kato ir milzīgs zaudējums pasaules cilvēktiesību aizstāvjiem un Ugandai. Tas mums atgādina arī par to, cik uh, uh viegli ievainojami ir LGBT cilvēki Ugandā un citvied. Kāds cits laikraksts Red Pepper nesen publicēja ļoti uh, nicinošus uh, rakstus, kas vērsti pret homoseksuāļiem. Šis laikraksts pagaidām ir aizliegts, bet pēc jaunas, jauna parlamenta stāšanās darbā tas varētu tikt atjaunots. Uh, homoseksualitātes eh, uzskatīšana par kriminālu pārkāpumu ir vēršanās pret starptautiskajām cilvēktiesību standartiem. Tāpat arī vēršanās pret ANO konvenciju par cilvēktiesībām. Eiropas Savienības misiju vadītāji runājuši par šiem jautājumiem Rugans varas iestāžu pārstāvjiem vairāk kārt, tāpat arī augstākajā līmenī ar premjeru, prezidentu, ārlietu ministru un tieslietu ministru, kā arī ar Ugānas cilvēktiesību komisāru. 9. februārī cilvēktiesību darba grupa, kurā uh, piedalījās vairāki partneri, Uganda aicināja uh, cilvēktiesību aizstāvis informēt par pasākumiem, kas ir paredzēti, lai aizsargātu LGBT kopienu pēc Dēvida Kato slepkavības. 3. februārī Eiropas Savienības delegācija kopā ar desmit uh, dalībvalstu pārstāvjiem Ugandā un arī Norvēģijas pārstāvjiem uzsāka vietējo īstenošanas stratēģiju par Eiropas Savienības vadlīnijām par cilvēktiesību aizstāvjiem, kuros izklāstīts pre precīzāk par to, kā Eiropas Savienības misija un uh, Norvēģija var darboties, lai aizsargātu cilvēktiesību aizstāvus, jo īpaši LGBT aktīvistus. Eiropas Savienība arī turpmāk noteikti darīs atklāt savas bažas par šādiem šādu vēršanos pret minoritāšu tiesībām un pret LGBT um, cilvēkiem Ugandā savā, savā dialogā ar valdību. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt vietējās cilvēktiesība aizsardzības iestādes. Eiropas Savienības delegācija eh, iztiksies ar cilvēktiesību aizstāvju organizācijām, lai runātu par to, kā varētu atbalstīt viņu aktivitātes aizstāvot LGBT tiesības. Paldies! Paldies komisārkungam! Tagad ir iesniegtas uh, sešas rezolūcijas un balsojums notiks kuru katru brīdi. Tagad.